ogłoszenie pana prezydenta czeskiej republiki. Dovolte mi, aby. Augsti godātais eh, Čehijas republikas priekšsēdētāja kungs. Jā, kaut kas ir vārds. Es ist mir und uns allen eine. Man un eh, deputātiem kopumā ir dziļš gandarījums eh, sveikt jūs prezidenta kungs saistībā ar Čehijas prezidentūru Eiropas Savienībā. Sveicam jūs Eiropas parlamentā, kas atspoguļo Eiropas pilsoņu gribu. Jūsu darbība un jūsu valsts ir Eiropas centrā un ir bijusi ļoti būtiska Eiropas vēstures veidošanā. Jau 14. gadsimtā Karls IV. Romas svētā karalistas karalis Prāgu padarīja par Eiropas kultūras galvaspilsētu. Mēs vēlamies atgādināt arī, ka jau 1400 62. gadā bija centieni veidot lielu Eiropas centralizētu valsti, un atbilstot šīm uh, centralistiskajām tendencēm un uh, daudzajām idejām, kādas ir izteikts, mēs ļoti augstu vērtējam Čehijas nozīme Eiropas Savienībā. Tā ir loma, kas atspoguļosies Eiropas Savienības prezidentūras darbā, kuru īstenos Čehijas Republika šī gada pirmajā pusgadā. Jau pirmajās prezidentūras dienās Čehijas prezidentūra saskārās ar lieliem izaicinājumiem - karš gazas sektorā, krīze gāzes ar gāzes piegādi. Tās rezultātā 12 Eiropas Savienības dalību valstīm netika piegādāta gāze. Uh, Čehijas prezidentūru, īpaši arī Mireks Topolānika kungs un arī Eiropas ministras, premjerministra vietnieks Vondras kungs, kuru ļoti sirsnīgi sveic šeit, un arī ārlietu ministrs Karls Švarcenbergs uzņēmās ļoti nozīmīgu pozitīvu lomu. Šodien Čehijas republikai ir ļoti nozīmīga uh, loma Eiropas Savienībā. Un šādā izpratnē vēlos Čehijas prezidentūrai teikt atzinības vārdus un sveikt to saistībā ar trešdien pieņemto lēmumu Čehijas augstākajā konstitucionālajā tiesā, kas paver ceļu uz Lisabonas līguma ratifikāciju. Šis balsojums Šis balsojums pasvītro prezidentūras gatavību ātri un uh, veiksmīgi īstenot ratifikācijas uh, procesu un šādi dot ieguldījumu Lisabonas līguma pieņemšanā, kas ir tik ļoti nozīmīgs, lai mēs varētu stāties uh, pretī 21. gadsimta izaicinājumu. Valsts prezidenta kungs Eiropas parlaments ir ņems vērā Čehijas uh, uh, prezidentūras prioritātes un izskatīs arī un ietvers savā darbā tās prioritātes. Uh, šīs nedēļas sākumā parlamentā notika Nacionālo parlamentu tikšanās ar Eiropas parlamentu mēs diskutējām par jaunu darbību ekonomikas atveseļošanā un atjaunošanā. Arī tam jau ir bijusi ļoti nozīmīga loma. Prezidenta kungs, es domāju, ka mēs esam viensprātis, ka šobrīd tik ļoti jūtamās nacionālās protekcionisma tieksmes ir a, rūpes raisošas. Mums jāsadarbojas un jādarbojas pret to, jo mēs visi saistām mūsu cerības ar brīvu uh, uh, iekšējo tirgu, no kura visi gūst labumu. Un mēs ceram no Čehijas prezidentūras sagaidīt aktīvu darbību un arī no jums valsts prezidenta kungs. Zinām, ka jūs esat uh, stipra uh, un brīva iekšējā tirgus atbalstītājs. Ir kāds sens uh, sakāmvārds no. Uh, uh, jūsu valsts ir labāk uh, divus gadus uh, risināt sarunas nekā divas nedēļas karot. Mēs visi eh, saprotam arī jūs, um, prezidenta kungs, un arī Čehijas iedzīvotājus, kas eh, vēl sasniegt kompromisu, sadarboties un aktīvi rīkoties, kā tas eh, jau ir Eiropas Savienībā vairāk nekā pusgadsimti. Un noslēgumā vēlos teikt, ka šai sakarā Eiropas parlamenta vēlēšanas jūnijā ir ļoti, ļoti nozīmīgas. Es varu jums tikai piekrist. Uh, augstu godātais prezidenta kungs, kad jūs jaungada uzrunā Čehijas pilsoņiem un pilsonēm aicinājāt viņus daudzskaitlīgi doties un vēlēt Eiropas parlamentu. Valsts prezidenta kungs Čehijas republikai es novēlu veiksmīgu un auglīgu prezidentūru Eiropas uh, Savienībā. Es lūdzu jūs, prezidenta kungs, tagad uzrunāt Eiropas parlamenta deputātus. Vážený pane předsedo, priekšsēdētāji, Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi! Pirmkārt, es gribētu pateikties par iespēju uzstāties šeit, Eiropas parlamentā, kas ir viens no, viena no svarīgākajām Eiropas Savienības institūcijām. Esmu bijis šeit vairāk kārt, bet nekad iepriekš man nebija iespēja uzstāties plenārsēdē, tāpēc es tiešām augstu vērtēju jūsu ielūgumu. 27 valstu vēlētie pārstāvji, kas pārstāv plašu politisko viedokļu spektru, veido unikālu auditoriju. Tā ir tik unikāla, kā uh, pat Eiropas Savienība. Vairāk kā pusgadsimtu Eiropas Savienība ir centusies eh, veidot labāku lēmumu pieņemšanas eh, procesu Eiropā, nododot eh, daudzas kompetences no dalībvalstīm uz Eiropas Savienības institūcijām. Esmu ieradies šeit no Čehijas Republikas galvaspilsētas Prāgas, kas ir Čehijas valsts vēsturiskais centrs, Un tā ir viena no tām pilsētām, kurā veidojās Eiropas uh, idejas, Eiropas civilizācija un kultūra. Tā kā esmu eh, Čehijas valsts pārstāvis, uh, kas uh, vienmēr ir bijusi daļa no Eiropas vēstures dažādos veidos, es nāku no valsts, kas daudzkārt ir piedalījusies uh, mūsu kopīgās vēstures veidošanā un turpinās to darīt. Pirms deviņiem gadiem šeit uh, uh, pēdējo reizi uzstājās Čehijas prezidents. Tas bija mans uh, priekšgājais Vaslavs Havels. Un pirms, tas bija četrus gadus pirms mūsu iestājas Eiropas Savienībā. Pirms vairākām nedēļām Čehijas Premjerministrs Mireks Topoloneks arī uzstājās šeit kā Eiropas Savienības padomas prezidentūras pārstāvis. Viņš savā runā pievērsās eh, galvenokārt Čehijas prezidentūras prioritātēm, bet viņš runāja arī par ļoti aktuālām problēmām, ar kurām šobrīd saskars eh, Eiropas valstis. Tas man eh, tagad eh, dod iespēju pievērsties eh, tādiem jautājumiem, kas ir nedaudz vispārīgāki. Gribētu eh, runāt par tādiem jautājumiem, kas uh, varbūt pirmajā atsuma uzmetienā šitīs netika aktuāli kā ekonomiskās krīzes risināšana vai Ukrainas un Krievijas gāzes konflikts vai arī situācija Gazā. Uh, Un tomēr es uzskatu, ka šie jautājumi ir ļoti svarīgi tālākajai uh, Eiropas integrācijas idejai. Pēc mazāk kā trim mēnešiem Čehijas Republika svinēs savu piekto iestājas gada dienu Eiropas Savienībā. Mēs uh, šo dienu pieminēsim ar cieņu. Mēs uh, atzīmēsim šo dienu kā valsts, Uh, kura uh, atšķirībā no citām jaunajām dalībvalstīm nejūtas vīlusies par nepiepildītām cerībām saistībā ar mūsu dalību ES. Un uh, man tas nav nekāds pārsteigums, un tam ir arī racionāls izskaidrojums. Mūsu uh, cerības un gaidas bija realistisks. Mēs ļoti labi zinājām, ka mēs stājamies kopienā, uh, kuru ir veidojuši cilvēki. Mēs zinājām, ka tā nav nekāda utopiska konstrukcija, kura būtu veidota, kas eh, neievērojot cilvēku intereses, vīzijas un idejas. Un šīs intereses un idejas mēs eh, redzam visur Eiropas Savienībā un citādāk nemaz nevar būt. Mēs uh, No vienas puses uzskatījām mūsu iestāju Eiropas Savienībā uh, kā apliecinājumu par to, ka mēs diezgan ātri, apmēram 15 gados pēc komunismu krišanas, uh, esam atjaunojuši savu valsti pēc Eiropas standartiem. Un no otras puses mēs uzskatījām šo iestāšanos par iespēju aktīvi piedalīties Eiropas integrācijas procesā. Un uh, izmantot eh, šo te eh, integrēto Eiropas projektu un tā pašā laikā arī ietekmēt šo procesu saskaņā ar mūsu nostāju. Mēs uzņemamies savu atbildības daļu par Eiropas Savienības attīstību un eh, ar šo te atbildības izjūtu arī mēs uh, uzņemamies Eiropas Savienības padomas prezidentūru. Es uzskatu, ka pirmās sešas nedēļas Čehijas prezidentūras laikā pārliecinoši ir demonstrējušas mūsu atbildīgo pieeju. Šeit, šajā institūcijā, jūsu priekšā gribu vēlreiz atkārtot mūsu pārliecību tiem, kuri varbūt nezin vai nevēlas zināt. Mana pārliecība ir tāda, ka mums nekad nav bijusi un nav alternatīva dalībā Eiropas Savienībā, un ka mūsu uh, valstī nav neviens būtisks politiskais spēks, kas vēlētos kaut kādā veidā noniecināt šo pozīciju. Tāpēc uh, mūs tiešām ir uh, skāruši šie te atkārtotie uh, uzbrukuma aizskārumi pret mūsu valsti, balstoties uz nepamatoto pieņēmumu, ka uh, Čehi meklē kaut kādu citu integrācijas projektu nekā uh, to, kurā mēs iestājāmies pirms pieciem gadiem. Tā nav. Čehijas republikas pilsoņi uzskata, ka Eiropas integrācija ir ļoti būtiska un tā ir būtisks uzdevums. To es varu apkopot sekojoši. Pirmkārt, ir uh, E, jānojauc e, nevajadzīgās barjeras, e, kas ir kaitējošas, lai brīvi pārvietotos cilvēki, preces, pakalpojumi, idejas, politiskās filozofijas, pasaules uzskati, kultūras idejas un mēs gadsimtiem esam visas šīs vērtības attīstījuši. Un otrkārt, ir kopīgi jārūpējas par mūsu kopējām, uh, kopējo īpašumu. Šeit es atsaucos uz projektiem, kurus uh, nevar īstenot ar divpusēju sārunu starpniecību starp divām vai vairākām uh, Eiropas valstīm. Centieni ieviest šos divus mērķus, proti nojaukt nevajadzīgās uh, bārieras un uh, izvēlēties uh, jautājumus, kurus risināt Eiropas līmenī. Eh, šis process nav pabeigts, un tas arī nekad nebūs pabeigts. Eh, joprojām paliek barjeras, un eh, lēmumu pieņemšana Briselē, Briseles līmenī ir pārāk apjomīga. Vismaz pārāk apjomīga nekā to prasa Eiropas Savienības pilsoņi. Jūs, Eiropas parlamenta deputāti, uh, noteikti to apzināties. Tāpēc jautājums, kuru gribu jums uzdot, ir tīri teorētisks. Vai jūs tiešām esat pārliecināti, ka katru reizi, kad jūs balsojat, jums lemjat par kaut ko, par ko ir jābalso šeit, par ko ir jālem šeit un nevis tuvāk Eiropas pilsoņiem, proti eh, Eiropas Savienības dalību valstīs? politi- v politicky korektní retorice jsou... Politiski korekti eh, runājot, mēs eh, bieži vien dzirdām, cilvēks runājam par citiem iespējamiem efektiem uz Eiropas eh, integrāciju, kur gan nav varbūt tik svarīgi. Tie ir profesionāli politiķu un viņu, ar viņiem saistīto darbinieku cilvēku uh, dēļ, bet uh, tas nav in, dalību valstu interesēs. Kad es uh, teicu, ka nav alternatīvas dalība Eiropas Savienībā, un to es tiešām gribu uzsvērt, es minēju tikai pusi no tā, kas būtu jāsaka Otra puse no mana apgalvojuma ir tas, ka metodas un Eiropas integrācijas veidi Uh, tam ir uh, alternatīvas un tādas likumīgas alternatīvas, kā to ir pierādījis pēdējais pusgads, pu, pusgadsimts. Vēsture nekad nebeidzas, sakot, ka pašreizējais e, status, proti pašreizējā situācija, Eiropas Savienības institucionālais veidols, e, ka tā ir tāda dogma, ko nedrīkst kritizēt, tā ir kļūda. Bet, e, diemžēl, šāda uh, nostāja plaši ir izplatījusies. Lai arī tas ir pretrunā ne tikai ar loģiku, ar racionālo domāšanu, bet tas ir pretrunā arī ar 2000 eh, gadu Eiropas civilizācijas vēsturi. Tā pati kļūda uh, attiecas uz pieņēmumu, kas agrāk ir izteikts, ka ir tikai viens iespējamais integrācijas veids Eiropā. Proti tā ir e, savienība, kas aug aizvien ciešāk un e, e, integrējas aizvien ciešāk un e, dziļāk. Ne tagadējais, e, tagadējā situācija, ne šī te pieņēm, šis pieņēmums par e, ciešāku integrāciju. E, tam, tiem nevajadzētu būt dogmai e, jebkuram Eiropas demokrātam. tie, kuri paši sev uzskata, uh, kā Milāns Kundēra teica, ka viņi ir atslēgu īpašnieki attiecībā uz Eiropas integrāciju, uh, tas ir nepieņemami, ka šo frāzi viņi lieto. Navíc je zřejmé, navíc je... Vēl vairāk. Ir skaidrs, ka viens vai cits uh, institucionālais uh, modelis Eiropas Savienībā nav pašmērķis. Tas ir instruments, lai panāktu īstos mērķus, lai tos sasniegtu, un nekas cits. Un uh, tā ir uh, cilvēku brīvība un tāda ekonomiskā sistēma, kas nodrošina labklājību. Šāda sistēma ir tirgus ekonomika. Esmu pārliecināts, ka Tas noteikti ir visu dalībvalstu pilsoņu uh, ideāls un vēlme. 20 gados kopš uh, komunisma sabrukuma esmu atkārtoti pieredzējis, ka šīs vēlmes uh, ir spēcīgākas to vidū, kuri 20. gadsimta lielāko daļu pavadīja nebrīvībā un uh, dzīvoja šādā te valsts plānveida ekonomikā. Un nav nekāds pārsteigums, ka šie cilvēki uh, vairāk reaģē uz jebkuru fenomenu un uh, tendenci, kas iet uh, pretējā virzienā brīvībai un labklājībai. Čehijas uh, pilsoņi ir tieši šo cilvēku vidū, par kuriem es runāju. Tagadējā lēmuma pieņemšanas sistēma Eiropas Savienībā ir atšķirīga no uh, klasiskas eh, parlamentārās demokrātijas, eh, kur sevi ir pierādījusi vēsturiski. Normālā standarta parlamenta sistēmā eh, daļa no deputātiem atbalsta valdību un daļa atbalsta opozīciju. Eiropas parlamentā, ja nemaldos, nav šādas darbības formas. Šeit ir tikai viena vienīga alternatīva, un tie, kuri uzdrošinās domāt par citu uh, Uh, iespēju tos apzīmē kā apzīmē par Eiropas integrācijas ienaidniekiem. V naší části, v naší části Evropy. Vēl pirms pavisam neilga laika mūsu Eiropas uh, daļā mēs dzīvojam politiskajā sistēmā, kas nepieļāva nekādas alternatīvas, un tāpēc nebija iespējama arī parlamentārā opozīcija. Un tieši eh, pēc šīs pieredzes mēs guvām šo te rūkto mācību, ka bez opozīcijas nav brīvības. Tāpēc ir jāpastāv politiskām alternatīvām. Anento just. Un ne tikai. Attiecības starp uh, vienas vai otras dalība valsts pilsoni un Eiropas Savienības pārstāvi nav standarta attiecības starp uh, vēlētāju un politiķi, kas uh, šos vēlētājus pārstāv. občany a představiteli unie je navíc vzdálenost starp pilsoņiem un Eiropas Savienības pārstāvjiem ir liels attālums, un ne tikai geogrāfiskā izpratnē. Un šī te, šis te attālums ir lielāks nekā tās ir dalību valstīs starp politiķiem un vēlētājiem, un šo te attālumu, šo plaisu bieži vien apzīmē ar demokrātijas deficītu. Un uh, proti to apzīmē arī par eh, birokrātiju un eh, lēmumu pieņemšanu eh, nevien, ne tādā veidā, kā to vajadzētu darīt. Priekšlikumi mainīt šo te situāciju, piemēram, konstitūcija būtu vēl padziļinājuši šo defektu. Psi, psi neeksistenci Tā kā nav tādas Eiropas demos, tautas, nav tādas Eiropas tautas, tad šo kļūmi, šo defekti nevar atrisināt stiprinot Eiropas parlamenta lomu. Tas tieši pretēji padziļināt šo problēmu un novest pie vēl lielākas uh, pilsoņu attālināšanās no Eiropas Savienības institūcijām. Řešením není ani přitápění. Eh, atrisinājums eh, nav eh, tāds, ka mēs pielējam vēl degvielu tagadējam Eiropas integrācijas katlam, uh, un uh, mazinot uh, dalībvalstu lomu. To jsou pokusy, které... Tie ir centieni, kas ir izgāzušies vienmēr pagātnē, tāpēc, ka tie neatspoguļoja spontāno vēsturisko attīstību. Man ir bāžas, ka centieni pātrināt un padziļināt integrāciju un uh, lēmumus par Eiropas eh, Savienības valstu pilsoņiem pārcelt Eiropas līmenī, eh, tas viss var ietekmēt eh, un radīt tādas sekas, kas varētu apdraudēt visu pozitīvo sasniegto Eiropas Savienībā pēdējā pusgadsimtā. Nepodceňujme proto obavy občanů mnoha... Nenovērtēsim par zēmu uh, daudzu dalību valstu pilsoņu bailes, kuri ir nobažījušies par to, ka viņu problēmas par to tiek lēmts citur, bez iespējas viņiem šos lēmumus uh, ietekmēt, vismaz tāda ir ļoti neliela. Līdz šim Eiropas Savienība ir bijusi veiksmīga, galvenokārt uh, tāpēc, ka katrai dalībvalstī ir tāda pati balss, tikpat svarīga balss, un to nevar ignorēt neļausim, nepieļausim tādu situāciju, kurā uh, cilvēkiem Eiropas Savienības dalībvalstīs ir jādzīvo ar sajūtu, ka Eiropas projekts, projekts nav viņu projekts, ka tas attīstās savādāk nekā viņi vēlētos, ka viņiem ir uh, uzspiests to pieņemt. Mēs uh, ļoti drīz un ļoti ātri varētu atgriezties pie tiem laikiem, kurus mēs cerējām nekad vairs atkal nepieredzēt. To, to úzce souvisí i s otázkou prosperity. Tas ir cieši saistīts ar labklājības jautājumu. Mums ir atklāti jāsaka, ka tagadējā ekonomiskā sistēma Eiropas Savienībā ir ierobežota tirgus sistēma. Tā ir sistēma, kur tiek stiprināta centralizēta kontrolēta ekonomika. Un tomēr vēsture ir vairāk kārt skaidri uh, pierādījusi, tātad kaut kad vēsturē tas ir pierādījies, ka tas ir strupceļš, mēs atkal ejam pa šo ceļu. Tas uh, izraisa um, uh, valdības centienus eh, kontrolēt uh, tirgus procesu. Pēdējos mēnešos tas ir pastiprinājies, uh, jo nepareizi tiek interpretēta finanšu krīze, finanšu krīzes ietek, tātad iemesli, un tā tiek teikts, ka to izraisīja brīvais tirgus, bet nē, to izraisīja politiskās manipulācijas ar tirgu. Thank you. Znovu je třeba připomenout historickou zkušenost naší části Evropy. Ir jāuzsver mūsu Eiropas daļas vēsturiskā pieredze un uh, tās mācības, kuras esam guvuši. Daudz no jums zinās uh, Frederika Pastijā, kas ir franču ekonomists, Nu, viņš ir 19. gadsimta ekonomists un uh, viņa slavenā uh, svečulējēju petīcija, tas ir uh, labi zināms teksts, uh, mācību grāmatās tiek ievietots, un tas ilustrē politiskās iejaukšanās absurdumu ekonomikā. 14. novembrī 2008. gadā Eiropas uh, komisija pieņēma īstu un nevis uh, tādu tikai daļliteratūras eh, bastiāta eh, svečulējēju petīciju un uzsvēra 66% eh, tarifu, tātad uzspieda svecēm, kas importēts no Ķīnas. Es nekad nebūtu ticējis, ka kāds 160 gadu vecs daļliteratūras stāsts varētu kļūt par realitāti, bet tas notika. Zavádění takových opatření ekonomické zaostávání Evropy. Un e, šādu pasākumu ieviešana Eiropā nozīmēs tikai ekonomikas palēnināšanos, pat ja ne pilnīgu apstāšanos. Vienīgais risinājums ir liberalizācija un deregulācija Eiropas ekonomikā. Toto všechno, toto všechno. Es to visu saku, jo es tiešām jūtu spēcīgu atbildību par Eiropas demokrātisko un labklājīgas nākotni. Gribu atgādināt jums eh, elementāros principus, uz kuriem eh, gadsimtiem ir balstīta Eiropas civilizācija. Tie ir eh, principi, kuru uh, atbilstību, kuru spēkā esamība nav mainījusies, un tie ir universāli arī tagadējā Eiropas Savienībā. Uh, Esmu pārliecināts, ka atsevišķo dalību valstu pilsoņu vēlas brīvību, demokrātiju un ekonomisko labklājību. Šajā brīdī, manuprāt, svarīgākais uzdevums ir nodrošināt to, lai brīvas diskusijas par šīm problēmām netiek apklusināts, lai mēs neuzbruktu pašai Eiropas integrācijas idejai. Mēs vienmēr esam ticējuši, ka iespēja un tas, ka mums ir atļauts apspriest šādus svarīgus jautājumus, un ka katram ir tiesības pārstāvēt atšķirīgu viedokli, nevis tikai vienīgo pareizo viedokli. Vienalga, cik liels domstarpības mūsu starpā varētu būt, mēs esam vienmēr uzskatījuši, ka tas ir pats demokrātijas kodols, kas mums ir bijis liekts eh, vairāk kā četrus gadu desmitus. My, kteří jsme si nedobrovolnou... Mēs, kas eh, piedzīvojām šo te pieredzi nelabprātīgi, bet tā mums mācīja, ka brīva viedokļa apmaiņa un ideju apmaiņa ir pamatnosacījums veselīgai demokrātijai. Mēs ticam, ka šis uh, nosacījums tiks ievērots arī nākotnē. Tā ir iespēja un vienīgais veids, kā varam padarīt Eiropas Savienību brīvāku, demokrātiskāku un labklājīgāku. Paldies par uzmanību! Dargie kolēģi un kolēģis, prezidents, uh, prezidenta kungs, tā bija jūsu vēlme uzstāties Eiropas parlamentā. Mēs labprāt uh, atbildām jūsu vēlmei pagātnē un uh, pagātnes parlamentā jūs noteikti nebūtu varējis noturēt šo runu. Gott sei Dank! Paldies Dievam, mēs eh, dzīvojam Eiropas demokrātijā, kurā katrs var izteikt savu viedokli. Dārgie kolēģi un kolēģis, mēs esam Eiropas ģimene un katrā ģimenē ir dažādi viedokļi. Prezident, es jums piekrītu jūsu teiktajā. Es gribu izteikt tikai dažas piezīmes, bet es domāju, ka tās izteikti ir mans pienākums. Mēs esam cilvēku kopība, un cilvēku kopību raksturo tas, uh, ka ir priekšrocības eh, stiprie punkti, kā arī vājie punkti un trūkumi. Mums kopā jāstiprina mūsu stiprās puses un jānovērš mūsu vājums. Es piekrītu jums eh, tajā jautājumā, kad jūs sakat, ka. Uh, jājautā, vai katrs lēmums, ko mēs pieņemam, varbūt uh, būtu varējis tikt pieņemts citā vietā. Jā, bet tas arī spēkā attiecībā uz to, ka mūsu nacionālajām galvaspilsētām jāuzdod jautājums, vai dažs jautājums nebūtu labāk ticis pieņemts mūsu pilsētās un pašvaldībās nekā nacionālā uh, līmenī. Un atļaujiet man noslēgumā uh, izteikt sekojuši piezīmi. Uh, un tas ir saistīts ar mūsu parlamenta izpratni. Paldies par jūsu izteikto atzinumu, ka šis Eiropas parlaments ir nozīmīga institūcija. Ja mēs šodien nebūtu tik ietekmīgi, ja mēs šodien nebūtu likumdevēji 75% gadījumu, un ja mēs ar lik Lisabonas līguma nebūtu likumdevēja praktiski 100% gadījumu, tad patiesi būtu tā, ka birokrātija pieņemtu lēmumus, bet pat labam pieņem, lēmumus pieņem Eiropas parlaments. Herr Präsident! Prezident, prezident kungs, paldies par jūsu apmeklējumu. Tas, tā bija izpausme viedokļu dažādībai Eiropā. Tā bija izpausme Eiropas demokrātijai, un demokrātijā spēkā ir demokrātijas uh, vairākuma viedoklis. Būsim par demokrātiju, par mieru, par stabilitāti, par izaugsmi un par Eiropu. Paldies! Ja,